ministro. E... Cienījamie kolēģi, ieņemsim vietu, sāksim darbu. Ipotizzato per l'inizio dei nostri lavori, ma avendo una sequenza di impegni molto rigorosa, vorremmo utilizzare al meglio il tempo. Mūsu sākotnējais darba grafiks ir diezgan striks un izmantosim tagad laiku pēc iespējas loģiskāk. Un tagad sveicu ministra kungu. Mēs visi zinām, kā mūsu komiteja pavisam drīz pieņems rezolūciju par situāciju viņa valstī. Un tas savukārt nosaka ļoti svarīgu progresu. Esmu ļoti gandarīti par to, ka diezgan daudz jau ir panākts, lai Kosova varētu integrēties Eiropas Savienībā. Pavisam nesen, ministra kungs, jūsu valstī Jūs esat demonstrējuši ļoti skaidru virzību uz demokrātiju, brīvību. Un, piemēram, 2008. gadā jūs pieņēmat neatkarības deklarāciju, arī konstitūcija 2009. gada novembrī tika pieņemta, tad bija arī vēlēšanas. Varam teikt, ka šobrīd ir izveidota jau demokrātiskā valdība ar decentralizētu struktūru. Tas, protams, nenozīmē, ka viss ir paveikts. Mm, ir dažas lietas, kas vēl jāuzlabo. Attiecības ar Serbiju, kritiska situācija Ziemeļ Kosovā. Un tas, kas mums ir īpaši svarīgi, ir Juleks darbība Kosovā. Es zinu, ka tur vēl ir zināmas problēmas, un mēs gribētu, lai šīs problēmas tiktu risināts pēc iespējas ātrāk. Reformu process Kosovā šobrīd notiek, un mērķis, protams, ir panākt tiesiskas valsts izveidi. Mēs visi gribētu, lai tur būtu tiesiskā valsts, un mēs tagad jau saprotam, ka ir spērti konkrēti soļi, piemēram, ir jābūt institūcijām, kas ir absolūti demokrātiskas. Taču joprojām ir dažas jomas, kur šajā kontekstā vēl nav panākts pietiekams progress, piemēram, tiesu darbība. Tur vēl ir vajadzīgi konkrēti soļi pat konkrētāki nekā tie soļi, kas līdz šim ir paveikti, nu, piemēram, korupcijas apkarošanas jomā. Tur vēlos teikt, ka Juleks darbojas tieši šeit un labprāt jums palīdzēs, protams, palīdzēs jums cīnīties pret korupciju, nodibināt pavisam tiesisku valsti, pārvaldīt tiesu sistēmu. Ministra kungs, jūs noteikti zināt, ka Kosova nebija iekļauta vīzu režīma atcelšanas sarakstā, jo dažas valsts, citas valsts jūsu reģionā savukārt paveica šo darbu. Mēs lūdzam, lai komisija pātrina vīzu režīmu atcelšanu. Tā, lai arī jūsu valsts varētu piedalīties bezvīzu režīmā. Mēs Šobrīd uzskatām, ka mums ir vajadzīga arī no jūsu puses lielāka apņemšanās tā, lai šie svarīgi notikumi virzītos uz priekšu attiecīgi. Un mēs saprotam, ka ir daudz, kas vēl paveicams. Un vēlos tagad aicināt jūs, ministra kungs, izteikties Jūs varat pastāstīt par to, kāda ir situācija jūsu valstī un jūsu rīcībā ar desmit minūtes. Lūdzu. Thank you. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Albertīnī kungs. Tik tiešām patīkami atkal satikties ar jums. Un tikpat patīkami ir satikt atkal daudzus Kosovas draugus, kas atrodas tepat šajā telpā un ir gatavi man uzklausīt. Es tik tiešām novērtēju šo iespēju apmainīties viedokļiem ar, ar visiem no jums par to, kur Kosova šobrīd ir pavirzējusies un ko mēs darīsim nākotnē. Mēs saprotam, ka izaicinājumu nākotnē vēl ir daudz, jo Kosova ir jaunākā valsts pasaulē. Un mums tagad ir konkrēti izaicinājumi. Runāsim par pašu būtiskāko mērķi, ko šī pasaules jaunākā valsts ir izvirzījusi. Kas ir integrācija Eiropas Savienībā? Nu, konkrēti runājot, manas valsts Eiropas perspektīva. Sure... Esmu pārliecināts, ka jūs noteikti ļoti daudz zināt, kāda šobrīd ir situācija Kosovā. Un arī kādēļ mūsdiena Kosova ir attīstījusies tieši tādā veidā. Mēģināšu tagad runāt pēc iespējas īsāk, jo gal galā Šodien ir viedokļu apmaiņa, šodien ir iespēja runāt savstarpēji un apmainīties viedokļiem. Kosova ir panākusi milzīgu progresu. Milzīgu progresu veidojot neatkarīgu un suverēnu valsti. Mēs veidojam savas institūcijas, un Kosova republikas institūcijas ir veidotas balstoties uz mūsdienīgu konstitūciju, kas atkal ir balstītā uz augstākajiem Eiropas līmeņa standartiem. Kosovā nepārtraukti strādā pie diviem būtiskākajiem aspektiem iekšējā valsts, valstiskuma konsolidācija, kā arī starptautiskā valstiskuma konsolidācija. Iekšēji Kosovā ar tās institūcijām, kas ir Republikas parlaments pirmām kārtām, pavisam īsā laika periodā panāca uh, daudzu normatīvo aktu pieņemšanu balstoties uz mūsu jaunās konstitūcijas un balstoties uz noteikumiem, kas rodas no visaptverošās, visaptverošā priekšlikuma, ko piedāvāja kādreizēja Somu prezidents Marti Artisāri. Startautiskajā līmenī Kosova ir saņēmušas neatkarības atzīšanu no vairākam valstīm pasaulē. Un jau tagad ir nodabinātas diplomātiskās attiecības ar gandrīz vai 30 valstīm pasaulē. Ir izveidoti konsulāti un vēstniecības tā, lai risinātu gan divpusējos jautājumus starp Kosovu un attiecīgu valsti, bet arī lai palīdzētu Kosovas uh, pilsoņiem, kas dzīvo ārzemēs. Eiropas integrācija ir Kosovas būtiskākais mērķis. Un Kosova teiks, ka tā ir sasniegusi savu mērķi tikai un vienīgi tad, kad tā kļūs par pilntiesīgu Eiropas brīvo nāciju ģimenē. European integration. Eiropas integrācija ir centrālais aspekts. Tas ir virzītājs spēks visam, ko mēs darām Kosovā. Es domāju, šis ir īstais brīdis arī pateikt, ka Kosova ir īpaši pateicīga Eiropas parlamentam par uh, atbalstu, ko Eiropas parlaments ir sniedzis Kosovas iedzīvotājiem. Mūsu uh, ceļā uz mērķi, kas ir Eiropas integrācija. Šobrīd atrodamies krustcelēs Eiropas kopienu tiesas spriedums būs pavisam drīz un būtiski notikumi arī būs pavisam drīz. Dažreiz šie lēmumi, kas ir jāpieņem, ir ļoti sarežģīti, taču obligāti. Tie ir absolūti vajadzīgi. Ņemot vērā mūsu situāciju, ja mēs vēlamies, protams, turpināt ceļu veiksmīgi gan individuāli, kā Rietumu Balkānu valstis, bet arī kolektīvi, kā Rietumu Balkāni, Rietumu Balkānu reģions. Kosova ir apņēmusies censties sasniegt Eiropas dalību valsts mērķi un paralēli izveidot labas kaimiņu attiecības ar kaimiņiem un nodrošināt reģionālo sadarbību. Kosovā. Kosovā ir ļoti labas attiecības ar kaimiņiem, ar tuvākajiem kaimiņiem, un šobrīd tā meklē un mēģina nodabināt labas attiecības arī ar Serbijas republiku. Mēs atkal un atkal uzstājam uz tā, ka ar Serbiju ir jānormalizē attiecības, jo Rietu un Balkānu nākotne ir Eiropas integrācijas procesa priekšgalā un mums ir skaidri jāpasaka, mēs esam gatavi tam, lai integrētos Eiropas Savienībā. Un mēs to parādīsim tad, kad identificēsim viskonstruktīvākos sadarbības veidus reģionālā līmenī. Tā ir vietā, lai uzlikt dažādas diplomātiskos šķēršļus Kosovas ceļā. Manuprāt, ir pienācis īstais brīdis, lai Serbijas republika, mūsu ziemeļkaimiņi, gal galā saprastu, ka labāk būtu ieņemt pavisam citu nostāju, respektīvi sadarboties ar mums lai panāktu mieru reģionā, kā arī lai nodrošinātu labāku integrāciju saskaņā ar Eiropas perspektīvu. Uzliekot papildus diplomatiskos šķēršļus konsolidāciju procesā, pēc būtības nozīmē, ka konfrontācija ar vienu palielinās. Šeit es runāju par konfrontāciju starp Serbiju un Kosovu. Mums ir jāiet pavisam cits ceļš. Mums ir jāsamazina konfrontācijas spektrs un jāsadarbojas pie daudziem jautājumiem, kas ir vienlīdz svarīgi abām valstīm. Jā, mēs ļoti pozitīvi raugamies uz to, ka vīzu režīma atcelšana tika, tiek attiecināta arī uz Bosniju, Hercegovinu un Albāniju pēc iespējas ātrāk. Bet te pašā laikā mēs lūdzam ļoti skaidru mērķu katalogu attiecībā uz tiem uzdevumiem, kas Kosovai ir jāievieš. Tā lai Kosova arī varētu dabūt šo ceļa kartu pēc iespējas ātrāk. It is a fundamental mistake. Manuprāt, ir fundamentāli nepareizi atlikt šo procesu attiecībā uz Kosovu pārāk ilgi. Kosova no savas puses, protams, pildīs savus pienākumus. Tas ir vairāk nekā skaidrs. Un jau tagad risinām sarunas par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar daudzām Eiropas Savienības valstīm. Trīs nolīgumi jau ir parakstīti ar Albāniju, Vāciju un Franciju. Pabeiguši sarunu raundu ar Austriju un Norvēģiju. Un būs vēl pēdējais sarunu aplis ar Austriju. Mēs esam gatavi. Ieviest nospraustos mērķus Lūdzu, pieprasiet no mums konkrētu rīcību. Esiet pret mums ļoti stingri, bet te pašā laikā piedāvājat mums ļoti skaidru katalogu un ļoti skaidru izpratni par laiku. Mēs nevēlamies. Un jūs noteikti nevēlamie, nevēlaties, lai mēs gal galā būtu ļoti nērtā situācijā. jo Kosovas konstitūcija nosaka, kā ir iespējams divas dubultā pilsonība. Mēs ļoti negribētu, lai Kosovas iedzīvotāji gribētu saņemt arī Serbijas un uh, Albānijas vai pat kādas citas valsts pasis, vienkārši lai, lai viņi varētu ceļot bez vīzas priekšsēdētājs tā ļoti pieklājīgi man saka, ka laika nav daudz, nu tad varbūt arī pietiek runāt. Un vēlreiz vēlos pateikties jums visiem par to, ka jūs esat klāt, un es ar lielāko prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Grazie, signor ministro. Eh, Paldies, ministra kungs. Es domāju, ka debašu turpinājumā mēs varēsim pieskarties arī citiem jautājumiem. Tagad došu Lūdzu kundzei trīs minūtes. Paldies priekšsēdētāji un paldies ārlietu ministram, ka viņš ir ieradies un runā ar mums. Man ir liels prieks satikties ar jums šeit komitejā, nevis manā birojā vai kaut kur citur parlamentu telpās. Jūs zinat, ka ziņojuma sagatavošanas laikā mēs jau esam noturējuši pirmo diskusiju šeit parlamentā, un man bija liels prieks dzirdēt, ka jūs teicāt tagad, un arī manu trīs vizīšu laikā Kosovā. Proti jūs sakat, ka esiet prasīgi pret Kosovu, bet nodrošiniet mums skaidrību. Es to augstu vērtēju, jo, kā jau jūs te teicāt, ir ļoti daudz lietas, kas jūs valdībai un tautai ir jāizdara, bet es vēlos apstiprināt no savas puses un no daudzu parlamentāriešu puses. Es varu droši teikt, ka mūsu deputāti atbalsta jūsu virzību uz Eiropas integrāciju. Un kā jau jūs teicāt, ne jau jūsu valsts pilsoņi būs tie, kas paliks uh, tā teikt, tā žoga, kamēr visi apkārtēji kaimiņu valstīs varēs ceļot brīvi, un tas varētu izraisīt to, ka jūs pilsoņi gribēs mainīt savu pilsonību. Un mēs uzskatām, ka ir tāda pieeja Eiropas Savienībai, un es kopā ar saviem kolēģiem cīnamies un ceram, ka visas 27 dalībvalsts atzīs jūsu valsts neatkarību pēc iespējas ātrāk. Es zinu, ka vēl ir neliels darbs veicams. Un tagad pie svarīgākajiem jautājumiem, par kuriem, manuprāt, ir jārunā pilnīgi skaidra saistība attiecībās starp parlamentu, padomi un jūsu valsti. Jūs paši teicāt, ka tiesiskums pilnībā funkcionēšu institūciju izveide jums ir ārkārtīgi būtiska, un tas attiec gan uz iekšlietām, gan ārlietām, un es pilnībā jums varu piekrist. Tomēr ir daži jautājumi, ir uh, mainīti ministru portfeļi. Nesen ir jauns ministrs, piemēram, veselības un izglītības jomā, un mēs zinām, ka šajās jomās jūsu valstī ir ļoti daudz darāmā, lai visiem vēl būtu piekļuve labai un funkcionējušai veselības aprūpas sistēmai, lai būtu izglītības sistēma, kurā varētu piedalīties pilnīgi visi iedzīvotāji. Un nu, varbūt jūs varat pavēstīt par kādu progresu šajās divās jomās vēl viena lieta, par ko es biju ļoti pārsteigta pozitīvā ziņā pagājušajā nedēļā, ir uh, ceļzīmes trīs valodas, valodās - turku, albāņu un serbu, un cilvēki tur runā visās trijās valodās. Vai jūsu valdība atbalsta multilingualismu starp jūsu pilsoņiem? Piemēram, serbi mācās turku valodu vai kā tam līdzīgi. ir viena lieta, kas pēdējo nedēļu laikā ir ļoti bieži kritizēta. Tas ir tas, ka tika pārtraukts mobilo sakaru tīkls, kas bija šoks daudziem dienu anklāvos dzīvojušiem, jo tiem, kas vēlas dzīvot Kosovā, es biju Čurpsē, piemēram, pagājušajā nedēļā, un šī lieta jums būtu jāskaidro. Es zinu, ka pakalpojumu sniedzēji to darījuši nelikumību, ka nav bijušas licences, bet ir nepieciešams pārunas un arī komerciālā līmenī ir jārisina šīs problēmas, lai visiem iedzīvotājiem Kosovā būtu iespējams veikt telefonu zvanus. Pēdējā lieta par transportu. Jūsu valdība ir izņēmusi maksāt 700 miljonus eiro par ceļu izbūvi, uz, un tā ir ļoti liela daļa no jūsu IKP, un vai tas, jūsuprāt, ir labākais veids, kā sākt darbu pie infrastruktūras, vai labāk nebūtu daļu no šī naudas ieguldīt citās vietās? Paldies! Grazie, onorevole Lunacek. Ho cercato di contenere la... Paldies, Lunacek, skundze. Es mēģināju ierobežot jūsu uh, komentāru plūsmu, lai būtu arī pārējiem cilvēkiem iespēja izteikties. Un tagad es došu vārdu nākamajam runātājiem lūdzu. Un lai, kā, jā, paldies un uh, sveicu mūsu viesi. Paldies, ka esat ieradies šajā komitejā un paldies par sniegto informāciju. Mani interesē divas lietas. Jūs pirmo jau tā īsi pieminējāt par jūsu attiecībām ar Serbiju, bet mans jautājums ir saistīts ar reģionālo sadarbību Balkānos un par to, kā Kosovo tajā piedalās. Mēs visi zinām, cik šāda sadarbība ir nozīmīga. Tās, tā ir vislabākā gatavošanās nākotnes dalībā Eiropas Savienībā. Un kā jūs ko jūs valsts saka par šo lietu. Otra lieta attiecībā uz tām piecām dalībvalstīm, kas pagaidām nav atzinušas Kosovas neatkarību. Mēs reizēm šeit parlamentā dzirdam aicinājumus šīm piecām valstīm, lai tās atzīst Kosovas neatkarību, lai tās to dara ātri un tā tālāk. Bet tas nav mainījis viņu nostāju, un es ceru, ka runājot par starptautisko barjeru veidošanu, es ceru, ka jūs nerunājat par šīm piecām valstīm, jo, piemēram, mana valsts Slovākija pierādīja, ka arī bez oficiālas atzīšanas mēs varam noturēt ļoti sakarīgu dialogu un pat uh, sadarbību, un uh, mūsu ministra Vaičaka kunga vizīte jūsu valstī pierādīja, ka ir iespējams dialogu veidot arī bez oficiālas atzīšanas. Tomēr es vēlētos dzirdēt, kādi ir jūsu komentāri par situācijas starp Kosovu un šīm piecām valstīm. Paldies! Paldies Kukana kungam, Pansēri kungam, ēnu referents no sociālas grupas lūdzu. Nu, varbūt arī mazāk minūtes vajadzēs. Labdien, ministra kungs! Es, es domāju, jūs esat pauduši viedokļus, kuriem var piekrist arī daudz mūsu kolēģi, kas uzskata, ka ir nepieciešama Eiropas integrācija, to starp iekļaujot arī jūsu valsti. Un tādēļ es vēlētos vairākas domas paust pilnīgi atklāti. Nav šaubu, ka ir sasniegts progress, izveidojot demokrātiskas institūcijas, mēs to redzējām tad, kad notika pēdējās vēlēšanas, kurām es varēju ļoti tuvu sekot. Es domāju arī, ka institucionālo pīlāru konsolidācija ir vajadzīga, lai jūsu valstī būtu vieglāk iekļauties Eiropas Savienībā. Nu, jebkurā gadījumā vēl ir ļoti daudz darba darāms, Un jūs teicāt, ka būs programma par laika grafiku attiecībā uz tādām lietām kā vīzu režīmu. Nu, jums jau pareizi teicāt, ir nepieciešama ceļa karta labākai integrācijai, bet jāsaka, ka jau ir saraksts, kas ir iesniegts, un es vēlos minēt divus jautājumus, kas ir, manuprāt, ļoti svarīgi, lai konsolidētu institūciju un ālo procesu un jums būtu vieglāk iekļauties Eiropas Savienībā. Pirmkārt, tas saistības ar institūciju darbību. Visvairāk eh, tas attiecas uz tiesu institūcijām. Jūs teicāt, ka ir nepieciešams dziļākas eh, reformas, lai nodrošinātu uzticamību šām institūcijām. Jā, jums ir taisnība. Otrakārt, eh, tas ir saistīts ar problēmu, ar kur sadurās ne tikai jūsu valsts, bet arī daudzas citas, bet Kosovā tas ir tīpaši redzams. Un šeit es runāju par korupciju un organizēto noziedzību. Un šīs problēmas ir ļoti izteiktas, un tas ir saistīts arī Juleks misiju Kosovā. Un Mums ir eh, darba pilns rokas, lai nodrošinātu demokrātisks process Kosovā. Un vai jūs neuzskat, ka nevajadzētu lielāku, nopietnāku eh, devumu no jūsu valsts puses, lai nodrošinātu, ka ceļa karta, ko jūs eh, lūdzat un programma, ko jūs vēlaties saņemt, varētu tikt pieņemta vēl ātrāk? Paldies, pancēri kungam. Kačina kungs lūdzu. Rīta Indra Vāizotī, ministra Hiseni. Um, veseli smo, da ste danes tukaj pri nas in uh, zelo. Ministra kungs, man ir liels prieks, ka jūs esat ieradies šodien, un es esmu ļoti lepns par EULEX devumu institūciju veidošanā jūsu valstī. Vakar mēs satikāmies ar Albānijas parlamentāriešiem, un galvenais jautājums, par ko mēs runājam šajā sanākšanā, bija kā apkarot organizēto noziedzību un korupciju, tīpaši valdības augstākajos līmeņos. Arī jūsu valstī ir pār šādas lietas, un eh, šķiet ir kādas nesaskaņas starp jūsu valsts un ieleks saziņu. Un ko jūs varat darīt, lai uzlabotu korupcijas apkarošanu? Mana kolēģa Lunačeks kundze jau minēja problēmas ar GSM operatoriem, bet viena lieta ir vienkārši izslēgt šīs iekārtas, un pavisam cita lieta ir tās ņemt un iznīcināt. Un tieši tā jūs rīkojāties, vai jūs neuzskatāt, ka būtu labāk bijis vienkārši šīs iekārtas izslēgt, nevis tās iznīcināt? Tad jums būtu bijis iespējams veidot dialogu ar Belgradu, un rast kādu risinājumu, kas būtu nācis par labu abām pusēm, gan Serbijas mazākumtautībai un Serbijai, kā arī Albānijas iedzīvotājiem Kosovā. Un mans pēdējais jautājums ministra kungs 2. jūnijā notiks Balkānu konferences Rājevā. Joprojām notiek pārunas par to, vai visu valstu pārstāvju ieradīsies uz šo konferenci. Mans jautājums, vai jūs brauksiet uz Sarajevo, ministru kungs? Paldies Kačinkungam. Ļaujinkums, lūdzu. Jā, paldies. Ministrs kungs, paldies arī jums, kas esat ieradies, un man ir pāris jautājums. arvien biežāk uh, albāņi, kas dzīvo Kosovo, prez, protestē pret uh, ANO misiju savā valstī. Un vai taisnība, ka pret šiem protestētājiem ir izmantota asaru gāze? Un kā jūs vērtētu es uh, spēku darbību jūsu valstī? Vai jūs uzskatāt to par piemērotu? Un ņemot vērā pieaugušo protestu skaitu, vai NATO un Eiropas Savienība veids pareizus kontrolas vingrinājumus KFOR ietvaros. Būtībā viņi mēģina uzlabot savu darbību, apturot šādus protestus. Man šķiet ir vismaz trīs šādi vingrinājumi 2010. gadā. Un kā jūs novērtājat šādu notikumu attīstību? Pētījumā tika secināts, ka arī 79% no Kosovas iedzīvotājiem uzskata, ka viņi būtu gatavi piedalīties šādos protestos. Pēdējo gadu laikā daudz uzņēmumi ir privatizēti un ir pieņemts jaunas liberālas politikas. Kosova ir viens no liberālākajiem tirdzniecības režīmiem pasaulē saskaņā ar Pasaules bankas teikto. Vai jūs uzskatāt, ka šādi liberāli ekonomiski pasākumi uzlabo vai pasliktina sociālo situāciju jūsu valstī? Kuna kungs, sociāldemokrāts no Eiropas parlamenta. To pateica pilnīgi skaidri. Būtībā viņš teica, ka tas ir tāds protektorāts vairāk nekā valsts, tieši tā mans kolēģis ir izteicies. Vai tā ir taisnība, ka Eiropas Savienība var anulēt jebkuru Kosovas parlamentu pieņemto likumu un atlaist jebkuru ministru, kuru viņa vēlas. Un kas tad īsti ir pie varas jūsu valstī? ES misija vai jūsu pašu parlaments? Paldies! Tālērkungam divas minūtes. Minister, lepo vas pozdravljam. Paldies, priekšsēdētāja kungs, ministra kungs, sveicam jūs Eiropas parlamentā. Kosova kā valsts balstās uz cilvēktiesību aizsardzību lielākajai daļai iedzīvotāji. Un es uzskatu, ka ņemot vērā vēstures notikumu, jums ir morāls pienākums parādīt, ko jūs varat izdarīt tagad, kad esat neatkarīgas valsts statusai kā jūs varat attīstīt demokrātiju, cilvēktiesības, minoritāšu tiesības, apkarot pie varas esošo korupciju un kā jūs varat izmantot jauniešu potenciālu. Lūk, šādi ir kritēriji, pēc kuriem mēs vadīsimies izvērtējot Kosovas progresu, un tieši tāpēc lielākā daļa pasaules jūs neatkarību arī atzina. Mans jautājums ir ļoti konkrēts, un tas ir saistīts ar to, ko jautāja arī kolēģis Kucins. Tas ir saistībā ar Sarajevo konferenci, kas tiek organizēta Spānijas prezidentūras paspārņē. Mēs, protams, novēram konferencei veiksmīgu darbu, un iepriekš man nācās ignorēt Spānijas prezidentūras nezināšanu, ko tā izrādīja pirms pusotra mēneša, kad līdzīga konferences starp Rietumu Balkānu valstīm tika organizēta Slovenijā, un uz šo konferenci ieradās septiņi valstu vadītāji no Rietumu Balkānu reģionu. Viena valsts netika pārstāvēta. Un kāda ir jūsu nostāja šodien? Kāda ir jūsu nostāja attiecībā uz Sarajevo konferenci? Vai jūs saskatat iespējas kompromisam kas ļautu piedalīties gan Serbijai, gan Kosovai šajā konferencē. Grazie, onorevole Tāler. Konklude. Paldies. Un pirmokārt noslēdz Sala Franka uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, šorīt, eh, kad mēs saņēmām detalizētu informāciju pār, no augstās, pār, augstās pārstāvis par rezultātiem vispārīgo lietu komisijā un arī pār četriem punktiem, kas, kuru sakarā komisija vērs uzmanību misija Kosovā par to, kas ir sasniegts un iznot šobrīd. Uh, Henis kungs, ļoti labi zināt, kāda ir mana valsts piedarība un kāda ir mana valsts eh, attieksme pret Kosovu. Vienīgais jautājums, ko es vēlos uzdot, kādas ir attiecības, kuras uztur ārā eh, kur uztur, kuras uztur šī valsts ar eh, Eiropas Savienības prezidējošo valsti. Ministra kungs, tagad jūs varat dot ad, atbildēt vēlams, eh, lai jūs iekļautos desmit minūtēs katrā ziņā. Ja jums tas izdosies, es būšu jums pateicīgs. Eh, paldies. Ļoti, tie ir ļoti leģitīvi jautājumi un komentāri. Un esmu pateicīgs par par to uzdošanu. Valdības pārveid Lunačeks kundze bija, lai uz, uzlabotu pārvaldīt atsevišķās kritiskās jomās, un šī pārveide notika pavisam nesen, un mums ir jāpiedod jaunajiem ministriem mazliet vairāk laika, lai mēs varētu redzēt, vai tie Eh, spēj strādāt savu uzdevumu augstumos, kā arī vai tie attaisno uz tiem liktās cerības, ja tie kļūst par valdības eh, daļu. Valodu jautājums. Liels vairākums Kosovas albāņu iedzīvotāju var sarunāties serbu valodā, un tas ir ļoti labi. Baidos, ka Es nevaru teikt to pašu par Kosovas iedzīvotāju serbu daļu, bet mēs redzam šajā jomā progresu. Un pilnīgi noteikti. valodu mācīšanās padarījusi tikai bagātāk katrā ziņā, nekādā ziņā ne nabagāku. Un mēs, kā valdība, veicinām lai tas notiktu. Protams, atsevišķi jautājumi ir jāskatā rūpīgāk, tiem ir nepieciešams vairāk laika. Mums ir vienmēr jāpaturprātā tas, ka vēl aizvien ir ļoti daudz ģimenes Kosovā ar uh, pavisam svaigām atmiņām par nesenā Kosovas kara šausmām. Es zinu, ka dažiem Kosovas pilsoņiem antenu nojaukšana nelegāliem e, mobilo telefonu pakalpojumu sniedzējiem ir e, bijis šoks. Un tas mūs nebūtu nedara, nedara mm, laimīgus, eh, bet vēlos sacīt, ka nebija ne pilnīgi nekādu politiskas kustības um, kas eh, slēpās aiz šīm darbībām. Vienīgais nodoms bija atjaunot tiesiskumu, nojaukt nelegālu mobilo telefonu pakalpojumu sniedzēju iekārtas un tās pašas kompānijas, kas ne, bez licences darbojas eh, Kosovā, ir aicināts noslēgt komercnolīgums, eh, viesabonēšanas nolīgums ar legāliem uh, uh, pakalpojumu sniedzējiem Kosovā tādiem kā IPCO un Vāla 100. Tajā pašā laikā valdība darīja visu, ko tā spēja, lai atvieglotu uh, grūtības, ļoti īsa termiņa grūtības, ar kurām atsevišķi pilsoņi atsevišķos Kosovas apgabalos saskārās e, šī notikuma sakarā. Vāla 900 legālais e, operators e, vēl aizvien izdala tūkstošiem simtkāršu pa brīvu visiem Kosovas iedzīvotājiem, kurus ietekmēja uh, neatkarīgas telekomunikācijas regulējošas lēmēģi iestādes solis. Šosei, šosejā, kur jūs pieminējāt, var tikt uzskatīt par ļoti dārgu projektu, bet pilnībā nepieciešamu. Kosovai lai varētu Kosovu vieglāk eh, sasniegt, eh, lai tai būtu pieeja jūrai un ilgā termiņā. Tās, tā ir nepieciešama, eh, komerciāli izdevīga un tā ir izdarām, protams. Tā būs lievērojama nasta mūsu budžetā, bet mums ir jāuzsāk nozīmīgi projekti tādi kā autoceļu būvniecība, jaunas uh, E, termoelektrocentrālas un tā tālāk, lai varētu izveidot izšķirīgos priekšnosacījums ilgtermiņa ekonomikas atvesaļošanai un ekonomikas izaugsmē un attīstībai. Paldies, Kukārkungs, par jūsu uzdotiem jautājumiem attiecības ar Serbiju un Kosovas dalību. Reģionālajās iniciatīvās ir būtiskams. Kosova ir gatava piedalīties un vēlas un uzstājas to. Un tā kā ir citi jautājumi šajā sakarā, tad es atbildi saistīšu ar šo jautājumu mazliet vēlāk. Piecu atlikušo dalību valstu atzīšana. Tas ir šis jautājums. Mēs no savas puses darām visu, ko mēs varam lai palīdzētu Eiropas Savienības draudzīgajām nācijām, kas vēl nav atzinušas. Are... To īstenot, jo mēs esam pārliecināti, ka atzīstot Kosovu kā neatkarīgu valsti. In fact, help. E, tik tiešām ar to mēs varētu palīdzēt gan Serbijai, gan Kosovai. Un nevienam nevajadzētu izlikties to, ka neatzīšana palīdz Serbijai, un esmu pārliecināts, ka piecas Eiropas Savienības neatzīstošās dalība valstis e, nebūtu uz to nepretendē un to neapgalvo. Mēs esam gatavi sadarboties ar valstīm, kuras mūs nav atzinušas, lai sniegtu pilnīgi visu Eh, kas var palīdzēt tām pārskatīt šo neatzīšanu un pieņemt lēmumu. Mēs, eh, atgriežoties tagad pie Kazala Frankas kungas jautājuma, ko Kosova dara un kā mēs sadarbojamies ar eh, Spānijas prezidentūru Eiropas Savienībā. Ko mēs mēģinām e, komunicēt dažādos trešajos notikumos, starptautiskos samitos, bet vai citur, kur mēs varam, taču jāatzīst, ka regulāra saziņas kanāla mūsu vidū nav. Tiesiskuma institūcijas un sadarb un tieslietu iestādes ir Kosovā tā joma, pat pancērikungs, e, kurām mēs piešķirām prioritāru svarīgumu. Reformēšanas darbs šajā jomā ir izšķirīgs, lai varētu cīnīties pret korupciju, pret organizēto noziedzību. Un mēs esam apņēmušies šajā jomā panākt rezultātus. Mēs negribam tikai izveidot nepieciešamo juridisko ietvaru, kas ir pilnīgi izšķirīgs priekšnosacījums, lai gūtu panākums cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību, taču mēs esam apņēmušies tā, arī sasniegt taustāms rezultātus šajā jomā un esam pārliecināts, ka mēs to pierādīsim pavisam drīz. Kosova ir jauna valsts. Tā pastāv tikai divus gadus. Un e, tik daudz vienlaicīgi nāk pār mūsu galvām. Un, protams, nav viegli atrisināt tik daudz jautājumus un tik daudz izaicinājumus, e, kas nāk līdz jaunas valsts izveidošanai. Tomēr nevienam nebūtu jāšaubās par mūsu apņēmību risināt visus jautājumus. Tā skaitā ļoti negatīvās parādības mūsu sabiedrībā pirmkārt. Un vēlreiz Kačinkungs. Jūs vēlos jūs eh, pārliecināt, ka mēs pieliksim vēl lielāks pūliņus, lai cīnītos pret korupciju un pret organizēto noziedzību. Mēs e, nojaucot e, telefona antenas, es šeit vēlreiz vēlos pasvītrot, ka motivācija tam bija tiesiskuma atjaunošana tajās mūsu valsts daļās, un tas ir vēlreiz jānorāda izšķirīgs priekšnosacījums, lai gūtu panākumus daudzās citās jomās. Un 2. jūnijas un Sarajos samits. Conference. Prāgas eh, Gimnik konference. Gimniks tikšanās bija lielisks formāts, kas nodrošināja drošu veidu visiem Rietumu Balkānu ārlietu ministru dalības veidu. Un tieši šis pats formāts tiks piemērots Sarajevā. Mēs, Kosova, esam gatavi un apņēmušies piedalīties. Un mēs vēlamies, lai visi ierodas Saraģevā. Protams, gimniks formāts ir ļoti neformāls, neitrāls formāts, un es nesaskatu nevienu iemeslu, kāpēc cik viena no iesaistītajām pusēm nepiedalītos šī formāta ietvaros. Zin. It is true. Lezings kundze. Ir tiesa, ka šad un tad Kosovā notiek, notiek demonstrācijas, un Kosovas jaunā demokrātija ir apņēmusies veidot sevi kā patiesu demokrātisku sabiedrību. Un tiesības uz protestēšanu, uz demonstrēšanu ir tiesības, kuras mēs pilnībā atbalstām. Un tajā pašā laikā mēs arī pilnīgā, pilnīgi atbalstāmies, atbalstām likuma un kārtības ievērošanu Eh, pūļa vadības un kontrolas eh, vienības, vai tas būtu KFOR, vai tas būtu Juleks, vai Kosovas policija, ir pilnībā autorizētas nodrošināt to, ka pilnībā tiek ievērots likums un kārtība. Mēs esam valsts un nevis protektorāts. Mēs esam uzaicinājuši Euleks uz neatkarīgu valsti, lai atbalstītu Kosovas institūcijas un policijas un tieslietu iestāžu sektoru. Mēs turpinām apsveikt šo klātbūtni un Dienu no dienas mēs aizvien ciešāk sadarbojamies, lai risinātu visus daudzos izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies policijas un tiesiskuma jomā. Kosovas starptautiskā klātbūtne ir balstīta uz Atisārī priekšlikumiem priekšlikumiem, kurus pilnībā atbalsta Kosovas parlaments. Priekšlikums, kuri ļoti lielā mērā saskana ar mūsu konstitūciju un nav nekā neparasta Euleks klātbūtnes vai ICO klātbūtnes sakarā Kosovā, jo tas viss ir balstīts uz Ahtisāri priekšlikumiem un e, balstīti uz suverēnas valsts, suverēnas varas iestādes Kosovas uzaicinājumu. Tāler kungs, paldies par komentāru un par jautājumiem. Un vēlreiz gribu sacīt, ka Daudzi no mums of positions in various institutions in Kosovo. Eh, runājot par, eh, par saviem amatiem daudzās institūcijās Kosovā strādā burtiski fanātiski, lai īstenotu uz viņiem liktās cerības no atbalstītāju puses. Ne tikai tāpēc, lai šīs cerības attaisnotu, bet arī, lai padarītu mūsu valsti par plaukstošu, demokrātisku un pilnīgi eiropeisku valsti. Kosova ir daļa no Eiropas, un ļoti lielā mērā un ļoti intensīvi tā sevi izjūt kā daļa no Eiropas. Un vēlos sacīt, ka Eiropa nav pilnīga bez Kosovas, tāpēc tas ir tik svarīgi. Lai Eiropas Savienība Kosovas tautai dotu taustāmu Eiropas perspektīvu. With this I've come I hope I have respect. Un ar šo es domāju, ka esmu atbildējis un iekļāvies laikā, bet atkal vēlos atgriezties pie Sarajevas samita. Vairākās nesenās sanāksmēs un tikšanās reizēs ar godājamiem Itālijas ārlietu ministriem, uh, Franko Fratīni, Francijas ārlietu ministru Bernāru Kušneru vakar, un lielisku tikšanos grib pieminēt šajā pēcpusdienā ar eh, komisāru Štefanu Fīli. Es apliecināju Kosovas eh, piekrišanu būt par daļu no Sarajevas samita. Protams, ņemot vērā organizatoru apņēmību, ka tiks eh, piemērots Prāgas gimniks formāts, kā esmu pārliecināts, ka tas ir tas īstais formāts, kurš nodrošina ik vienam dalībniekam pilnīgu drošību un ņem vērā ik viena dalībnieka, ja es varu tā izteikties pašcieņu. Un tādējādi mēs cerīgi raugāmies uz Sarajevas notikumu, vēl jau vairāk mēs cerīgi raugāmies uz eh, jautājumu būtību, kas tiks prezentēta un skatīts Sarajevā. Un Kosovā vēlas Sarajevā gūt skaidru perspektīvu Eiropas integrācijai. Paldies! Grazie, signor ministro, l'abbiamo ascoltata tutti. Paldies, ministra Koks, un mēs uzklausījām ar lielu interesi jūs, bet tik tiešām jūs uh, ņemot vērā tos punktus, eh, kas bija jāuzpild, jā, jāatbild. Jūs iekļāvāties laikā. Es, Severīna kungs, paldies eh, ar lielu prieku es redzu jūs šeit un gribu apliecināt saucīju jūs taustai, kas ir ļoti apdāvinātā. Bet eh, Dažiem no mums šodien jūs esat atzītas valsts ministrs, citiem jūs esat vienkārši kādas tautas runas, eh, eh, runas vīrs. Eh, un neatkarīgi no vis tā, es vēlos sacīt, ka atzīšana, ka ka ne, atzīšana nepadara valsti pār valsti, pilnīgi otrādi. Uh, ka jābūt ir kādai vienībai, e, uzticamai vienībai, kas var būt par šādas atzīšanas objektu. Kā lai ar tas nebūtu, ir skaidrs, ka bez e, e, šo dažādo attieksmju izlīdzināšanas jūsu nākotne Eiropas Savienībā ir uh, zem jautājuma, bet esmu pārliecināts un vēlos sacīt, ka jūsu nākotne ir Eiropas Savienībā. Taču, lai varētu atbalstīt jūsu Eiropas centienus, mums ir nepieciešams jauns politisks konteksts Balkānu reģionā. Šeit nav runa tikai par, eh, par sadarbību, bet par jaunu politisku dinamiku eh, un par labām kaimiņu attiecībām ar citiem jūs nevarat bez tā paredzēt labāku nākotni. Vai jums ir redzējums par šiem jautājumiem, vai jūs strādājat pie redzējuma, kā varētu izmanīt eh, kontekstu Rietum Balkānos, lai dotu mums iespēju e, tikt galā ar esošajām iebildēm, kas nedod iespēju jūs atzīt. Paldies, nākošais runātājs Vaigls uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētājiem. Ministra kungs. Augustā eh, asamblējā jūs sagaidāt, ka jūs atzīs visas Eiropas Savienības dalībvalstis un esmu pārliecināts, ka jūs uh, Eh, jūs pilnīgi pamatot to sagaidāt. Un arī iemeslu šeit pieminēja kolēģis Severīns. Es saprotu daudz labāk Serbijas eh, aktivitātes, eh, kura vēlas aizskavēt šādu atzīšanu nekā to dalību valstu Eiropas Savienībā rīcību, kuras nav gatavas atzīt jauno realitāti, kas ir parādījusies. E, un sakot, ka es saprotu labāk Serbijas pozīciju, es gribētu sacīt to, ka vēlos mudināt jūs atrisināt uh, serbu kopienas jautājumu, jo jūs jau parādījāt savu sadarboties spēju, iekļaujot serbu pārstāvis liberāļu partijas sarakstīrā, un es domāju, ka tas bija ļoti saprātīgs solis, bet es gribētu eh, sacīt tikai dažus vārdus attiecībā uz eh, pūliņiem cīņā pret Eh, pret organizēto noziedzību, kā arī par īpašu uzmanību Romu kopietnei. Paldies, nākošais runātājs Sangurākis uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl es nevaru uzrunāt izsenīkungu ar titulu, kādu izmanto citi kolēģi, jo manās acīs viņš pārstāv struktūru, kas ir nodalījusies no Serbijas. Es piedaru pie tiem, kuri uzskata, ka šī vienība, šī struktūra turpina būt eh, pār šķeltniecisku vienību, un mē, tā ir atšķēlusies no Serbijas, un mēs to neatzīstām, protams, Hisenī kungs un Kosovas tauta Εκπροσωπεί eh, μόνο. Pārdzīvo šīs eh, nošķelšanās eh, sekas Hisenīkungs, viņš nepārstāv Kosovas tautu, bet Kosovas albāniski runājošos, jūs to zināt, un mēs par to paužam nožēlu. Hisenīkungs norādīja, ka karš ir atstājis ļoti smagas sekas, bet tieši tas pats attiecas arī uz pretējo pusi. Un problēma ir izprast, kā var aizsargāt un saglabāt visu Kosovas iedzīvotāju tiesības. Izsenīkungs ļoti labi zina, ka šobrīd no tā nav viņa vaina. Tas ir aktisāri plāns, kas ir nepieņemams un Ahtisārī plāna dēļ ir šīs sēkas, bet es gribētu jautāt, Hisenīkungs, ko jūs darīsiet, ja starptautiskā justīcijas tiesa lemj, ka šī e, Kosovas e, atšķelšanās no Serbijas ir nelegāla? Un Kāda ir tik milzīgas Amerikas bāzes loma Kosovā? Paldies, Angurākis kungs. Un nākošais kolēģis Mūnits. Paldies, priekšsēdētāji, par iespēju uzstāties šajā komitejā. Jau vairākas reizes ir norādīts, ka eh, piecas Eiropas Savienības valstis uzskata, ka vienpusējā neatkarības de deklarācija Kosovā, nevienojoties pusēm un bez drošības padom padomas e, re rezolūcijas, ir nepietiekams pamats neatkarības atzīšanai. Un ar labiem, pareiziem kritērijiem, jo Ko Kosovas atzīšana bez šiem nosacījumiem varētu radīt nestabilitāti reģionā. Mēs, kā jau tika ziņots, mēs gaidām atzinumu no star starptautiskās justīcijas tiesas, bet mans jautājums ir konstruktīvāks. Kādas perspektīvas, kādas cerības jums ir attiecībā uz šo starptautisko uh, justīcijas tiesu atzinumu? Un kā eh, tā var izmainīt Kosovas attieksmi pret Eiropas Savienību un tām valstīm, kas nav atzinuši eh, tās atšķelšanos atšķirībā no pozīcijas, kāda ir šobrīd. Paldies! Mūnice. Paldies, Mūnis kundzei! Un tagad Bēla kungs, jums ir divas minūtes. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, minister, hier zit ik. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Man ir ļoti īsts jautājums. Nu, jūsu apmeklējuma priekšvakarā es avīzē izlasīju, avi, izlasīju ziņu, kas, manuprāt, ļoti nejauka. Es žurnālistu karjeras laikā vairāk kārt esmu apmeklējis Balkānu valstis, arī jūsu valsts man šķiet ļoti jauka un simpātiska. Uh, Taču pirms kādas nedēļas e, Euleks e, rīko ļopietnu akciju, jo nu, bija uzskats, ka infrastruktūras projekta attīstībā ir milzīga korupcija, un nu, Lunačeks kundze arī par to runājas. Un nu, tad jautājums ir, kā ir ar šo skandālu, vai lieta ir kaut kā atrisināta? Es dzirdēju, ka tur gan infrastruktūras ministrs, gan arī citas augstas amatpersonas bija iesaistīti šajā uh, situācijā un pat um, bīrojas, un es lasīju kaut ko, ka to, ka izmeklētājs, kas arī bija saistīts tur tajā visā, nē, es lasīju ļoti nopietnu situāciju. Jo sanāk tā, ka mēs šeit runājam, runājam par demokrātijas pārstāvju iesaistu, kas gal galā veido va, jūsu valsts starptautisko tēlu. Mēs saprotam, ka ja Euleks šajos gadījumos nevarēs palīdzēt, respektīvi, korupcijas apkarošana, organizētās noziedzības apkarošana ziņā nevarēs palīdzēt, tad jūs zaudēsiet, ticiet man. Lielas paldies, Belder kungs! Nikolai kungs, divas minūtes. Mr. Minister, one short remark. Ministra kungs, man ir ļoti īsts komentārs. Man šķiet, ka valsts atzīšanā nav vienkārši personisks viedoklis, tas ir drīzāk starptautisko tiesību viedoklis, un es domāju, ka tie ir Eiropas Savienībā starptautiskajām tiesībām ir priekšroka pār personisko viedokli. Esmu ļoti gandarīta par to, ka jūs esat virzīti uz Eiropu. Tas ir svarīgi visam reģionam un arī jūsu valstī. Otrais jautājums ir saistīts ar to, ka Serbijas kopiena no tieslietu un administratīvā procesa ir izslēgta. Tad jautājums, vai jūs plānojat Serbijas kopienai piešķirt šajās jomās lielāku iespēju paust savu viedokli? Um, un arī, vai jūs plānojat kādā īpašā veidā atbalstīt paresticīgo baznīcu? Un treškārt jautājums ir, par, no, par bezdarbu, jo bezdarba līmenis šobrīd ir 40% ļoti daudz. Un jautājums ir, vai jums ir kādi sociālie pasākumi, kas jau ir nodabināti, lai varētu cīnīties pret bezdarbu? Lielas paldies Nikolais kundzei, un tagad lūdzu Svoboda kungs. Lūdzu, jums ir divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Ministra kungs, cik jauki jūs atbraucāt, mums noteikti būs rītdien arī iespēja šajā darba grupā tikties ar jums un izrunāt daudz jautājumus. Un uzreiz vēlos teikt, ka Roma jautājums ir ļoti svarīgs, un Strasbūrā arī notika sarunas, par to domāju, ka visās valstīs Roma jautājums ir vienlīdz svarīgs. Mēs zinām, ka Serbijā situācija ir ļoti neveiksmīga, bet arī visām citām valstīm ir jānodrošina plašāka integrācija. Man ir divi jautājumi. Vispirms Vai jūs esat gatavs tam, lai uzlabotu sādarbības starp Kosovas un Serbijas administrāciju par drošības aspektiem, citiem aspektiem neatkarībā no tā, kā notiks ar atzīšanu. Tātad jautājums nav par uh, oficiālo atzīšanu, oficiālo starpvaldību sādarbību, nē, nē, bet drīzāk par tādiem uh, elementāriem jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldību darbību, piemēram, atkritumu apsaimniekošanu. Nākamais aspekts ir saistīts ar starptautiskās tiesas spriedumu, lai arī kāds būs šis spriedums, un es lasīju tādu argumentāciju, kā ir vai pēc sprieduma sāksies jaunas sarunas, lai ar Kosovas neatkarību, kas, protams, ir jau startautisks fakts, vai jūs plānojat reģionā veidot jaunu ietvaru? Un šeit atgriežos pie tā, ko teica Severina kungs, bet nozliet citas perspektīvas, bet kurā gadījumā šis spriedums vai sāks jaunas sarunas no vienas puses atbalstot jūsu vēlmi nodrošināt neatkarību, bet te pašā laikā veicināt integrācijas procesu visām valstīm, gan Kosovai, gan Serbijai, gan arī citām reģionu valstīm. Paldies! Lielas paldies Svoboda kungam un nobeigumā Kirilov kungs, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētā. Ministra kungs. Kā teica arī jau daži kolēģi, es arī izlasīju to rakstu par to, ka daži jūsu ministri nav īpaši veiksmīgi darbojušies. Un tad jautājums ir, kā ir jūs teicāt, ka ir sadarbības starp jūsu valdību un Euleksu, vai arī kā bija, vienkārši tas bija Euleks, kas ierosināja šo darbību. Tad es vēl atceros lietu ar vairākiem Vācijas pilsoņiem, kas ieradās jūsu valstī, un pavisam drīz tika uh, noteikts, ka viņi meklē korumpētību Kosovā, un viņi tika apsūdzēti terorismā. Nu, pēc tam viss tika pārbaudīts, un viņi tika atbrīvot. Nu, jautājums ir, kā ir ar tiem Vācijas pilsoņiem? Vai Euleks uzzināja par to, kad jūsu, kad, kad jūs aizturējāt šos uh, cilvēkus, vai arī otrādi, tad, kad Euleks kaut ko ierosināja, vai jums tiek sniegta informācija? Lielas paldies Kirilova kungam! Un tagad ļāsim atbildēt Him ministram Un lūdzu, tā ierobežojot savu uzstāšanās laiku, mēs saprotam, ka laika nav daudz, jo um, savādāk nevarēs viss izteikties. Lūdzu, ministra kungs. Nu, mēģināšu runāt īsi, kodolīgi, lakoniski, cik vien var, bet jautājumu taču ir tik daudz, ka, ja pavisam godīgi, būtu vajag, vajadzīgs daudz vairāk laika, lai runātu par katru no. Nu Severenkungs. Adriān, draugs. Jā, vīzija mums ir. Uh, cooperate closely. Un būtiskākais šajā vīzijā ir, lai reģions labi sadarbotos, lai būtu sadarbības starp pilnīgi visām valstīm Rietumbalkānos. Ja jūs uzskatāt, ka tas ir priekšnosacījums, turpmākā Eiropas integrācija. Jā, mēs esam gatavi to akceptēt. Vienīgais veids, kā mēs to varam darīt, ir vienam otru cienīt. Ne obligāti oficiāli atzīt, nē, bet noteikti cienīt. Un ļoti atvainojiet, ka es tagad mazliet uh, lākais starp jautājumiem, nevis izskats secībā, bet vēlos tagad runāt par to, kas uzreiz notiks pēc tam, kad būs starptautiskās tiesas spriedums. Un kādas būs potenciāli šī nolēmuma sekas? Ko varētu darīt Serbija šajā situācijā? Protams, ko Kosova var darīt šajā situācijā? Protams, es uh, nevēlos tagad teikt, uh, kāds būs spriedums, manuprāt. Un es zinu, ka daži par to, protams, interesējas. Es varu teikt, ka nebūtu pareizi. Nebūtu pareizi tiešām tagad jau pateikt, ko 15 kvalificēts tiesneši spriedīs par šo jautājumu. Bet, lai arī kā būtu, mēs šeit runājam par konsultatīvo nolēmumu, un juridiski nevienai ANO valstī šis spriedums nav saistošs. Un kāpēc tieši es runāju par ANO? Tāpēc, ka ANO ģenerāla asamblēja gribēja šo nolēmumu saņemt. Un vēlreiz teikšu, ka es neparedzu jau tagad, kāds būs spriedums, bet te pašā laikā Mēs ļoti uzticamies starptautiskajai tiesai, jo Kosovā mēs vismaz esam snieguši ļoti skaidru informāciju no savas puses, un tāpēc mēs atbalstam starptautisko, starptautiskās tiesību normas un starptautiskās institūcijas, kas šīs tiesību normas piemēro. Reģionā mēs varam darīt ļoti daudz tā, lai tiešām ju, līdz jums nonāktu daudz pozitīvāka ziņa. Mēs varētu liberalizēt apriti, mēs varam liberalizēt tirzniecību, tirgus, bet kā jūs zināt, Serbijas republika bloķē visus Kosovas eksportus. bet mēs no savas puses neko tādu neesam izdarījuši. Un iemesls ir ļoti vienkāršs. Mēs vēlējāmies parādīt, ka mēs labprāt dosim vairāk laika Serbijai no vienas puses, bet no otras puses skaidri zinājām, ka ja mēs bloķēsim viņus, tad mēs nodarīsim pāri uh, gan sev pašiem, gan arī otrās puses uzņēmējiem. Tāpēc ļoti simbolisks solis būtu, ja Serbija ļautu neeksportēt no Kosovas. Vai arī reģionā mēs varētu vienoties, ka ceļosim bez vīzām? Kāpēc man būtu vīza, lai dotos uz Melnkalni, uz Albāniju vai Bosniju? ka te mēs šādi rīkosimies, mēs atkal skaidri pateiktu, ka mēs gribētu bezvīzu režīmu ar Eiropas Savienību. Bet pirms mēs to darām, mēs jau tagad esam spējīgi panākt šo pašu režīmu vietējā līmenī, reģionā. Mēs varam kaut ko tādu izveidot, kā Rietu un Balkānos tāds Schengena tipa veidojums. Es nedomāju, ka mums trūkst vīzijas attiecībā uz to, ko mēs varam darīt. Es teiktu, ka vienkārši trūkst gribas, lai novērtētu šo vīziju un strādātu konkrēti pie tā, lai šī vīzija kļūtu par īstenību. Bet es zinu, Albertīni kungs noteikti man teiks, ja es pārāk bieži, pārāk ilgi šeit runāšu, tāpēc mēģināšu ļoti īsi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Es tik tiešām pārstāvu visus Kosovas iedzīvotājus. Lūdzu, nemādināsim sevi, net, neteiksim, ka es ne, neesmu kāda iedzīvotāja pārstāvis. Pilnīgi visi Kosovas iedzīvotāji var piedalīties Kosovas Republikas institūciju darbībā, Mums ir serbu kopiena, kas darbos parlamenta ar saviem pārstāvjiem. Valdībā mums ir divi serbu ministri. Un viņi, protams, pārstāv ļoti attiecīgi serbu kopienu Kosovā. Un Eiropas parlamenta delegācija sniedz informāciju par līdzdalību iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās, kas bija, kas bija 25% serbu municipalitātēs, un savukārt štrapci bija 45%. Un es noteikti pārstāvu katru Kosovas iedzīvotāju, bet es to daru efektīvi. Es nepiekritīšu jums, Minets skundze, par to, ka Kosovas neatkarība ir reģionā izraisījusi stabilitātes trūkumu. Šķiet, ka taisna pretēji. Tas tiešām ir absolūti pretēji. Kosovas neatkarība galu galā beidzot ir stabilizējusi Rietu un Balkānu reģionu neviens serbs ir izvācies no Kosovas pēc tam, kad Kosova ir pieņēmusi neatkarības deklarāciju, ir taisn otrādi. Daudzi serbi atgriežas Kosovā. Nē, esam arī pamanījuši neatkarīgajā Kosovā starpnacionālos konfliktus, un agrāk gan tādi konflikti ir bijuši. Tāpēc teikt, ka Kosovas neatkarība ir veicinājusi reģiona stabilizācijas trūkumu, un, un vēlreiz teikšu ar visu cieņu, tad šādi vārdi nozīmē to, vai, ka, vai nu, ka jums vai nu trūkst informācijas, es pat teiktu pat tāds minimāls informācijas par to, kā Kosovas neatkarība ir mainījusi situāciju Rietum Balkānos par starptautisko tiesu. Es jau rēģēju. Nu, es nedomāju. Tā. Šī ir izdevībā jau iepriekš mēģināt pateikt, kāds būs tiesas spriedums, bet um, teikšu vēlreiz, kā politiķi mēs dažreiz sakām, nu tad uzskatīsim, ka, kā ar, rezultāts it, neko neteiks, neko neizteiks. Bet godīgi ne jau šis spriedums ir pats svarīgākais. Svarīgākais ir, kā mēs visi rīkosimies uzreiz pēc tam, kad spriedums tiks izsniegts. Mans, manas bāžas, Kukan kungs atkārtošu vēlreiz to, kas jau ir pateikts. Es teicu, nedrīkst salikt diplomatiskos šķēršļus no Serbijas puses, nevis no tām valstīm, kas nav atzinušas Kosovu. Bet ja Serbi uzliks diplomatiskos šķēršļus, tad šādā veidā tikai palielināsies konfrontācijas spektrs ar Serbiju un Kosovu. Un šeit arī ir manas nopietnas bažas, un es ļoti gribētu, lai šajā reizē man nebūtu taisnības, un ka Belgrādā ar lielāko prieku sēdēs pie mu, ar mums pie apaļā galda un runās ar mums. Jā, mēs esam gatavi sēdēt pie apaļā galda ar Serbiju un runāt par visu. Mums ir daudz aspriežami jautājumi, kas ir vienlīdz svarīgi abām valstīm. Mums ir daudz jautājumi, kas ir svarīgi visam reģionam. Un tas ir tādēļ, ka attiecības ar Serbiju un Kosovu ikdienā kļūst par tādu reālu šķērsli, lai viss reģions varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valsts kandidātēm. Par korupciju, par Euleks un tieslietu sistēmu Kosovā. Vienīgais, ko es varu pateikt, tas, ka Kosovas valdība ir cieši saistīta ar to un, un absolūti apņēmosies cīnīties pret korupciju visos sabiedrības līmeņos. Un neviena amatpersona Kosovas Republikas institūcijā, sākot ar pašām pašu augstāko līmenī līdz zemākajam līmenim, varētu uzskatīt, ka nebūs nekāda soda, ja ir pārkāpts likums. Kosovas valdība ir skaidri pateikusi, ka cīnīsies pret korupciju, un tieši tādēļ mēs bijām ļoti, ļoti atbalstoši attiecībā uz īpašas vienības izveidu, lai cīnītos pret korupciju un organizēto noziedzību. Es tagad nerunāšu detalizētāk, pat ja man būtu ļoti precīza informācija, bet īstenībā jautājums tagad ir, tiesu sistēmas un prokuratūras rokās un lai viņi tiek galā, un es nekādā gadījumā negribu apšaubīt tiesu sistēmas neatkarību, arī prokuratūras neatkarību. Meklē, redzēsim, gaidīsim, redzēsim, kāds būs risinājums, un es tiešām ceru, ka rezultāti būs fantastiski. Cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju. Mēs zinām, ka visā reģionā, diemžēl, korupcija eksistē. Nevar teikt, ka organizētā noziedzība ir apkarojama tikai Kosovā, ja vien tas pats nenotiek paralēli Mankalnē, Serbijā, Albānijā un Bosnijā un citās valstīs. Jo, protams, organizētā noziedzība darbojas ļoti veiksmīgi, viņi sadarbojas ļoti labi savā starpā. Tāpēc arī mums valdībām ir jāsadarbojas gan Prištinā, gan Belgradē, tā lai mēs varētu cīnīties pret organizēto noziedzību. Nevar reģionā apkarot organizēto noziedzību, ja Kosova nepiedalīsies šajā darbā. Bet šobrīd Serbija dara visu, lai Kosova nepiedalītos šajā darbā. Bija vēl viens jautājums par starpkultūru par Kosovas daudzkultūru dimensiju un par centieniem nodrošināt, lai daudz valodība un kultūras dažādība būtu pilnībā ieviesta. Jā, jums nav pat jāšaubas par to, ka mēs vēlamies to panākt. Šai gadījumā es nepiekritīšu, nepiekritīšu jums. Jūs runājat par to, ka serba kopiena ir izslēgta. Tā nekas nav noticis. Serbi nekad. Uh, netika izslēgti no mūsu kopīgās darbības. Esam vairāk kārt sarbu kopienu aicinājuši mūsu centienos piedalīties Kosovas starpkultūra dimensijā, un serbi arvien plašākā mērā piedalās. Es pat teiktu, ka pilnīgi visi serbi reāli piedalās mūsu centienos, jo gal galā viņi ir atzinuši un sapratuši, ka, diemžēl, un es teikšu to ļoti nelabprāt, Belgrada tikai runā. Tā runā un runā, bet reāli neko nedara, lai uzlabotu situāciju Serbijas kopienai Kosovā. Belgrada tikai izmanto serbu kopienu Kosovā kā alibi, lai destabilizētu Kosovu. Tā, lai galu galā atkal varētu būt gatavs alibi tam, lai par, atkal runātu par statusu. To nedrīkstam pieļaut, Kosova ir neatkarīga valsts, un šo procesu vairs nevar apturēt vai atgriezt atpakaļ. Un šeit es nobeigumā vēlos runāt pozitīvi. Es ceru, kā pēc starptautiskās tiesas sprieduma Belgrada piedalīsies reģionālajā, reģionālajā kustībā, veidojot saprašanās klimatu tā, lai mēs sadarbotos Eiropas perspektīvas ietveros visā reģiona labā. Paldies! Signor Ministro, condividiamo questo auspicio, la ringraziamo. Paldies, Ministru kungs! Arī mums ir tāda pati vēlme, un paldies par ļoti izsmeļošiem komentāriem. Un tiksimies nākamajā sanāksmē. cerēsim, ka uzzināsim par turpmāko attīstību attiecībā uz demokrātisko institūciju stiprināšanu jūsu valstī un jūsu tuvināšanos Eiropas integrācijai. Paldies vēlreiz jums par to, ka ieradāties. Yeah. Invito il collega onorevole Danjean a venire alla tavola. No, kolēģi Danjean kungu ieņemt savu vietu eh, prezidijā, lai varētu kopīgi vadīt sanāksmi nākošajā punktā. Tā ir viedokļa apmaiņa par parlamentāro kontroli. Dici nell'era post UEO. Par parlamentāro KDAP uzraudzību. Mēs jums dosim tagad eh, mazliet laika. tiem, kuriem ir citi pienākumi, lai tie varētu atstāt zāli. Un tagad neliels ievads 30. martā. Eh, Rietuma Eiropas eh, Savienībās eh, padome paziņoja par desmit eh, dalībvalstu nodomu denonsēt līgumu 2011. gada jūnijā pārtraukt Rietuma Eiropas eh, as, as, asamblēju. Pēc tam sekoja parlamentārās diskusijas eh, Francijas senātā un Brītu pārstāvju palātām. Eh, saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem un Lisabonas līgumu mūsu parlaments un nacionālajie parlamenti eh, mums ir jāvienojās, lai garantētu eh, patiesas parlamentārās kontroles politiku pār e, kopējo drošības un aizsardzības politiku. Šis jautājums jau ir skatīts aizslēgtām durvīm. Eh, sēde sanāksmē ap, eh, aprīlī 2010. Eh, gadā un pilotu grupā sadarbību nacionālajiem parlamentiem, kas ir izveidota sadarbību ar grupām Dorfa kungs. Šabos gadījumos prezentēja darba dokumentu attiecībā uz drošības politiku. Un Eiropas parlamentam ir jāizdara sava izvēle līdz gada beigām. Tagad es gribētu dot vārdu mūsu e, sēdē priekšsēdētājiem Danžānu kungam un pēc tam Data kungam, lai viņi mums skaidrotu savus argumentus. Danžānu kungs. Uh, dodu jums vārdu. Paldies, priekšsēdētājs, runāšu ļoti īsi, jūs jau praktiski visu pateicāt. Jūs uh, uh, Es domāju, norādījāt ceļus, kā mēs varam vest diskusijas ar mūsu Nacionālo parlamentu kolēģiem. Jūs zināt, ka pirms dienām desmit sanāksmē ar Nacionālajiem parlamentiem, kurās piedalījās arī priekšsēdētājs Būzeks, lai varētu īstenot diskusijas, un mūsu Nacionālo parlamentu kolēģi samērā drīz strādāja pie šiem jautājumiem. Un e, arī Francijas senāts un e, Anglijas pārstāvu palāta ir izteikušies par šiem jautājumiem, tāpat arī specializētais kozaks dos iespēju sanākt kopā sešiem nacionālajiem parlamentiem. Un no katras, e, katra parlamenta seši pārstāvi pusgadu sanāksmēs, un mēs ceram, ka sākotnēji šī formula tomēr ehm, dos arī savu daļu Eiropas parlamentam, kur pārstāvji eh, burtiski izšķu, izšķīdīs Nacionālo parlamentu pārstāvju jūrā. Un Tāpat arī vairāka citi skeļi, ceļi tiks skatīti. Dafa kungs sniedz pārskatu, un es domāju, ka to mēs varētu diskutēt kopīgi ar kolēģiem, un es gribētu aicināt pie vispragmatiskākā un funkcionālākā risinājuma. Neaizmirsim, ka starp eh, risinājumiem, kas attaisno Rietuma Eiropas Savienības atlaišanu, mums ir jāņem eh, vērā gan izmaksas, gan citu jautājumi. Un lielos vilcienos būs e, trīs vai četras opcijas mūsu rīcībā, taču es gribētu dot vārdu tūlīt Entrudafam, kurš ir īstenojis lielisku darbu, ko izdarot kopsavilkumu dažādajām opcijām, kas ir mūsu rīcībā. Paldies, Dafa kungs, jūs e, tiksit ļoti rūpīgi uzklausīts. Jā, man liels prieks šeit būt un turpināt diskusiju, kas sākās, lai noskaidrot, kā mēs varam uzlabot parlamentu sadarbību. Tā nav tāda papildus iespēja mums. Pamatlīgums liek uzlabot uh, attiecības starp mūsu parlamentiem. Manuprāt, tas bija pilnīgi pareizi iekļaut šādu klauzulu nolīgumā. It īpaši tādēļ, ka mūsu kompetenci loks ir pieaudzis tieslietu un iekšējās drošības politikā. Un arī, protams, tādēļ, ka mums ir kopīga ārējā drošības un aizsardzības politika. Un šī joma ir ļoti jutīga Nacionāla parlamenta skatījumā, un eh, to parlamenti jau ir eh, turējuši sev ļoti tuvu jau gadsimtiem ilgi. Un ja, tādēļ uzskatīt, ka mūsu parlaments nav spējīgs būt kā eksperts šajā jomā, lai gan, eh, manuprāt, tagad ir viedoklis, ka Eiropas parlaments arī ir kļuvis kompetentāk šajās jomās un savā ziņā ir tāda kā greisirdība valstu parlamentu vidū par to, ka Eiropas parlaments iegūst arvien nozīmīgāku lomu. Tāpat pamatlīgumā ir teikts, ka ir jānosaka, kādā formā notiks starp parlamentu sadarbība. Tātad gan nacionālajiem parlamentiem, gan mums ir jāvienojas par to, kādā virzienā mēs dosimies. Un mani satrauca Francijas senāta un vecā Britu pārstāju palātas lēmumi, kas nolēma darboties pašu uz savu galvu, nemaz arī neveicot tādu atbilstošu uh, konsultācijas procesu starp mums un Nacionālo parlamentu pārstāvjiem attiecīgi pieejamos formos. Ir parlamentu spīkeri, ir, protams, priekšādājs Buziks un ir Kofek, kas ir uh, priekšādāju konference, kurā piedalās ārlietu komiteju priekšsēdētāji. Tālāk par dokumentu, ko esam sagatavojis vadības grupai. Es esmu noteicis trīs iespējas turpmākajai darbībai. Pirmā ir tāda elastīga starp parlamentu sanāksmju organizācija, kāda mums jau bija iepriekš, ko mēs tā kā vadām un organizējam. Mēs nosakam darba kārtību, uh, un mēs aicinām Nacionālo parlamentu pārstāvjus ierasties, ja viņi vēlas tā darīt. Ir saņemtas ļoti daudz sūdzības no nacionālajiem parlamentiem par šādu veidu sadarbību. Viņi nav bijuši pārāk labi organizēti vai struktūrizēti un nav spējuši koncentrēties un pats galvenais nav spējuši turpināt darbu nepārtrauktā veidā, tā kā šīm sēdēm nav nekādas konsekvences. Otram veidam dod priekšroku Francijas senāts un pārstāvju palāta, proti izveidot tādu īpašu kozaku, kas būtu atvēlēts tieši um, KDAP jautājumiem. Don Juan kungs jau runāja par pāris priekšrocībām, kādas ir šādam darba organizācijas modelim. Katrā ziņā tas ir priekšrocības no izmaksu viedokļa un eh, no tā, kāda būtu pārstāvniecība no parlamenta puses. Arī es uzskatu, ka Kozak nevarētu atspoguļot pamat līguma garu. Mēs tajā esam stabilizējuši Eiropas padomas prezidentūru lomu, Un runājot par Katrīnas Aštonas lomu kā pastāvīgo padomas pārstāvi ārlietu ministru vārdā. Un trio prezidentūras funkcija ir te vai pazudusi no, no ārlietu politikas veidošanas Eiropas Savienībā un tādēļ ir svalī, svarīgi, lai parlamentārā izkārtojā mēs atspoguļotu faktu, ka mums ir patstāvīgāka un saskanīgāka prezidentūra. institūciju sistēmas izlēmē lēmumu pieņemšanas līmenī. Un trešā iespēja, kur aizdot priekšroku, ir ir veidot kopēju komiteju sanāksmes, ko organizētu mēs un, un tā valsts, kas ieņem rotējušo prezidentūras lomu. Bet šādu sanāksmu organizācija uh, neprasīs jauna sekretariāta izveidi. Tā ir lētākā no iespējām, jo viss notiktu Briselē un par to maksātu mēs tātad parlaments. Varētu būt tā, ka gadā notiktu divas šāda veida sanāksmes, ar to, manuprāt, būtu pilnīgi pietiekami. Pirmā sanāksme varētu koncentrēties uz ārlietu un drošības politiku un otrā par kopējo drošības un aizsardzības politiku un kopējas komisijas sanāks, mēs varētu skatīt ziņojums, ko sagatavot mūsu references par kādu būtiskāko jautājumu drošības un aizsardzības jomā. Mēs varētu arī sagaidīt, ka Ketrīna Aštona un Rompei kungs regulāri, regulāri piedalītos šādu komiteju sanāksmēs un atbildētu uz mūsu jautājumiem un arī no Nacionālā parlamentu kolēģu jautājumiem. Un šādām sanāksmēm noteikti būtu liels segums plašsaziņas līdzekļos, un un tas varētu mums risināt demokrātiskā deficīta rašanos attiecībā uz ārējo darb, darbības dienestu izveidi un pastāvīgā prezidenta posteņa izveidi padomē un mēs varētu šeit iekļaut arī trešo valstu parlamentu pārstāvjus un varētu lūgt un uzaicināt eh, citu organizāciju viesus, piemēram, ģenerāls sekretāru no NATO, kas, kā mēs zinām, meklē atbilstošu fórumu, lai uzrunātu mūsu struktūru vienības pretstats starp šādu kopkomitejas sanāksmēm un NATO parlamentāro asambleju ir jānorāda pilnīgi skaidrs. Pirmkārt, šeit piedalītos visi deputāti no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un arī nacionālajie parlamenti no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šīs kopēji kopkomiteju sanāksmes tajās netiktu skatīti teksti vai pieņemtu kādu lēmumu. Manuprāt, kopumā šāda iespēja mums ir vispievilcīgākā, un uh, es domāju, ka to varētu pieņemt arī nacionālajie parlamenti. Un, kā jau Donžon kungs teica, ir svarīgi, lai mēs virzītu šo darbu uz priekšu un pieņemt lēmumu, jo, ja mēs nepieņemsim lēmumu, tad situācija turpināsies kā tagad, ka pastāv vakums, kuru aizpildā Nacionālo parlamentu spontāns darbības. Un būtu nepieciešams iekļaut saprašanās memorandā, ka mēs esam noslēguši ar Katrīnu Eštonu tad mēs iekļaut tajā ap, viņas apņemšanos piedarī, piedalīties šādu kopīgu komiteju sanāksmēs. Un arī sazināties ar Rompē kungu. Tā arī būtu ļoti svarīga šāda, šādas darbības daļa. Paldies! Paldies, Dafa kungs. Galer kolēģis. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas parlaments pirms, pat pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir teicis, ka parlamentārās institūcijas, supranacionālās institūcijas, ko var izmantot, piemēram, drošības aizsardzības politikas veidošanā, ka mums ir jānodrošina parlamentārā uzra uzraudzība, un tagad Lisabonas līgumam stājoties spēkā, visiem ir skaidrs, kādā veidā mēs to varam darīt. Un viens no būtiskākajiem aspektiem, kas ir jāpiemina, ir tas, ka 31. maijā Eiropa padome ir runājusi par to, kā Eiropas Savienība darbosies šeit, un uh, tas ļoti skaidrs signāls ka jā, šī Rietuma Eiropas valstu savienībā vairs nedarbosies, tad atbilstoši arī institūcijas vairs nedarbosies, un Dežon ziņojumā par to jau tika runāts. Manuprāt, tas ir veiksmīgs veids, kā Nacionālā parlamentu pārstāvjus iesaistītu mūsu darbā un skaidri parādīt, ka arī mūsu platforma uh, piedāvā vislabākos risinājumus, lai drošības un aizsardzības politiku Eiropas Savienībā attīstītu un veidotu, kā arī stiprinātu to. Un šeit, protams, mums ir jānāk klājā ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem, un tā kā man nav daudz laika, es teikšu, ka es varu piekrist tam, ko teica kolēģis Dafs. Es domāju, ka mēs šajā gadījumā varēsim Nacionālo parlamentu deputātiem piedāvāt ļoti veiksmīgu sadarbības platformu, un tad kopā varēsim gūt maksimālo labumu uh, drošības un aizsardzības politikā Eiropas Savienībā. Paldies! Grazie, onorevole Galer, onorevole Severin per due. Paldies! Saņikungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšstādā. Es jau vairākas nedēļas mēģinu tikties ar Danžuanu un Dafu kungu, lai varētu pieņemt tādu visas grupas skatījumu uz šo jautājumu un domāt par perspektīvām sadarbībai nacionālajiem parlamentiem, bet arī no perspektīvas, kā rast, kā demokrātisku tiesiskumu ļoti svarīgam uzdevumam, kas mums ir, proti veicināt sava veida kopīgu drošības un aizsardzības politiku. Un lai būtu ātri, jo es domāju, ka divu minūšu laikā mēs jau nevaram šo jautājumu atrisināt. Es uzskatu, ka risinājums, ko Dafkungs piedāvāja, nu viņš piedāvāja trīs risinājums, bet trešais tieši risinājums, ko viņš piedāvāja, ir vispievilcīgākais ar diviem komentāriem. Pirmkārt, ja mēs uzaicināsim visus deputātus no Nacionālo parlamentu komitejas, tad mums šī sanāks būs jāorganizē stadionos. Un otrkārt, ir jāpatur prātā, kādas būs sekas Rietuma Eiropas Savienības parlamentāro asambleju pārtraukšanai. Šī organizācija, kas iekļauj valstis, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis un netiek iekļauts mūsu noteikumos attiecībā uz sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem. Tad tur ir parlamenti, bet ne mūsu dalību valstu parlamentu. Un tādēļ es ieteiktu nelielu kolēģi komandu, kas eh, varētu iekļaut pārstāvis no vairākām politiskajām grupām Eiropas parlamentā un kopā ar pārst dažiem pārstāvjiem no, tā teikt, izūdošās Rietumē Eiropas Savienības parlamentārās asamblējas pastīties, kā mēs varētu, balstoties uz Dāfa kunga trešā priekšlikuma pamata, veidot kaut ko līdzīgu, kas ļautu mums iekļaut arī tās valstis, kas ir ļoti nozīmīgas mūsu aizsardzības un drošības politikā, bet tā pašā laikā nav Eiropas Savienības dalībvalsts. Paldies! Paldies Severin kungam! Rozinga kundze, lūdzu. Vēlos pateikties Dafra kungam par priekšlikumiem. Nav, protams, tik viegli šajā gadījumā attīstīt praktiskus secinājumus un risinājumus. Esam diezgan daudz diskutējuši par to un uzskatām, ka šis C, trešais variants, būtu atbalstāms. Taču ir nepieciešams pretizēt šo trešo variantu. Mēs uzskatām, protams, un es šeit runāju no manas politiskās grupas viedokļa, lai, lai šeit būtu pārstāvētas ne tikai divas lielākās politiskās grupas, bet arī mazākās grupas, kas ir opozīcijas grupas. Un tikai šādā veidā varēs nodrošināt demokrātisku un parlamentāro kontroli. Mēs arī uzskatām, ka tikties divreiz gadā, kā tas ir iekļauts priekšlikumā, būtu pamaz Man ir pieredze sēdē, un mēs redzējām, cik daudz jautājumu ir apspriežami un cik, e, cik ļoti ir nepieciešams šos jautājumus apspriest pēc iespējas ātrāk. Un daudzos gadījumos šie jautājumi ir jākontrolē. Ja tīpaši, ja mēs runājam par to, kā ir jānodrošina reakcija arī krīzes situācijās, tāpēc arī nepietiek ar diva, divām reizēm gadā. Tāpēc arī mūsu priekšlikums tikties vienu reizi mēnesī vai arī vienu reizi divos mēnešos, un mēs skaidri saprotam, ka arī ne visos gadījumos uh, Ketrīna Eštona vai, vai Rompēja kungs varēs piedalīties sanāksmēs, bet vismaz tik bieži ir jātiekas. Paldies! Tagad Dženāka kungs, jums ir 10 minūtes. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Άντριου Νταφ. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu it īpaši pateikties Dafa kungam par izklāstu, kas bija ļoti skaidrs. Es um, domāju, ka no nu, viņa izklāsta gūstamie secinājumi ir pilnīgi skaidri. Tā ir trešā opcija, kura ir viskonsekventākā sanāksme, nu, ir jānotiek Briselē. Ja Mums ir pamata sistēma šim nepieciešama, un es domāju, ka mēs varam uzaicināt katra nacionālā parlamenta trīs deputātus. Es saku trīs, tāpēc, ka vispārīgi politiskie spēki var tikt pārstāvēti eh, no trīs personu puses, lai noturētu sanāksmu. Šeit piedalūties eh, visu ārlietu komitejas locekļiem ar divām sanāksmēm gadā un ar dažām sagatavošanas sanāksmēm. Es domāju, ka būtu pilnīgi pietiekami un neaizmirsīsim, ka ārlietu un drošības jautājumi šajā gadījumā valdības mēģina paturēt spēkā savas prerogatīvas un mēs, protams, varētu ar ziņojumu palīdzību vai citā veidā, mēs varētu mēģināt piešķirt virzību, virzienu. Un es četras reizes jau esmu bijusi deputāta savā valstī, es esmu piedalījusies Eiro. Pas padomi sanāksimies, nav nekāda jēga paturēt Eiro, Rietumē Eiropas Savienību bet atkarībā no skatītajiem tematiem mēs varam uzaicināt deputātus no dažādām kompetentām eh, komisijām nacionālos parlamentos, kas nav Eiropas Savienības dalību valsts. Tātad, kad jautājums uz tām attiecās, mēs varam viņus uzaicināt un katrā ziņā. Mēs dzīvojam arī elektroniskās komunikācijas laikmetā. Mēs varam viņus informēt, un es domāju, ka ir pilnīgi E, pilnīgi nevajadzīgi iedomāties tādus veidus, kas būtu ļoti nepraktiski un dārgi. Paldies, e, Džena Kūkunze, un nākošais uz divām minūtēm vicepriekšsēdētājs Pasku. Manuprāt, ir jābūt ļoti skaidrām lietām, kad mēs skatām šādas tēmas un jābalstās realitātēm un sakot, ka jābūt pilnīgai skaidrībai, nevajag aizmirst, ka ir kāda spriedzes tam, ka mēs esam daļa no institucionāla kopienas ietvara, bet lēmumi aizsardzības un drošības jomā joprojām tiek pieņemta valstu līmenī. Tā kā nacionālajiem parlamentiem ir eh, galavārds šajos jautājumos, bet viņiem ir galavārds vārds attiecībā uz savu nacionālo devumu arvien multinacionālākās operācijās, kas ne, ir ne tikai militārs, bet arī civil militārs. Tā kā viņu viedoklis ir tāds tikai uz savu valsts skatoties, bet mēs skatāmies plašāk. Un ir jāņem vērā šādas atšķirības un reālijas un tas būtu pamats mūsu pieejai. Un es domāju, ka jūs zinat, ka Dafa kunga priešlikumi ir ļoti labi pārdomāti. Vienīgais, ko es varētu piebilst, ir, ka ir jāņem vērā nepieciešamība pēc ad hoc konsultācijām, jo lielāko ties tieši šādas lietas rada grūtības, nevis regulārus ieplānot sanāksmes, kas notiek diezgan vienkārši. Paldies, Paskokungs! Nikolai Kundze, lūdzu. Respektam. Uh, Paldies priekšsēdētāji, manuprāt, mums būtu jārespektē ne tikai līguma burts, bet arī gars. Es atgriežos pie 9. panta, kas pilnīgi skaidri paredz, ka šis process ir jāorganizē konsultācijās ar nacionāliem parlamentiem. Tas ir lēmums, ko mēs varam pieņemt daļēji, bet mums ir pienākums šo lēmumu apspriest ar nacionālajiem parlamentiem. Un tam ir jāpalīdz pieņemt lēmumu. Skaidrs, ka mēs vēlamies, lai civilā sadarbība un privileģētā sadarbība tiktu privileģētas, bet iespējams mums vajadzētu pilnīgāku dokumentu balstoties uz Endrodafu piedāvāto tekstu, taču tādu tekstu, kas varētu iekļaut atsauci uz šo ad hoc konsultāciju. Tāpat arī būtu noderīgi organizēt tikšanos ar nacionālajiem parlamentiem, jo šeit ir runa par ļoti jūtīgu tēmātu. Iespējams, ka ir uh, zināmas atšķirīgas interpretācijas līgumos un citi jautājumi, un, bet varbūt dažādu šo iemeslu eh, un elementu pēc daudzi uzskata, ka eh, viņiem piekrīt ekskluzīva kompetence. Tāpēc es piedāvāju ciešu sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem. Ir pienācis eh, brīdis pateikties. Uh, Rietuma Eiropas eh, Savienības parlamentārai asamblējai pienāca laiks pieņemt lēmumu 2011. gadam. Paldies, eh, Nikolai kundze, nākošais runātājs Gualtējēri. Eh, paldies priekšsēdētājiem. Es vēlos pateikties arī Dāfa kungam par šo dokumentu, kurš, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs institucionālā ziņā konkrēti no vienas puses. Lēmumu pieņemšanas process eh, KDAP loma un no otras puses parlamentārās kontrolas aspekts. Un Arī Eiropas parlamentam piemīt parlamentārās kontrolas funkcija, kā tas ir norādīts 36. pantā, tāpat arī e, KDAP e, misiju kontrolas loma. Un šo iemeslu pēc, kā arī tīri ekonomiski apsvērumi pēc, ir pilnīgi skaidrs, ka. E, Francijas senātā eh, piedāvātā hipotēze nav īstenojama. Es gribētu aicināt kopā ar kolēģi strādāt pie C hipotēzes, pie trešās hipotēzes, tajā pašā laikā apzinoties to, ka, kā jau to sacīja Servi, Severīna kungs, paturiet spēkā šo ļoti nozīmīgo Rietumē Eiropas Savienības aspektu, kas ir citu valstu dalībā. Un es domāju, ka konkrēti Eh, pirmā protokola desmitais eh, pants vedinātu uz, uz, uz, eh, uz šādu risinājumu nebūtu tā tas nav, un ka balstoties uz C opciju mēs varam redzēt to, kādā veidā ir iespējams iestrādāt plašākus elementus, kuri saista Eh, Dafkunga priekšlikums arī par šo kozāku. Es domāju, ka šeit mums ir pietiekami liela rezerve, kas dod mums strādāt tajā pašā laikā, nemazinot pamatprasības, eh, kas attiecas uz kopīgo darbu parlamentam, kas notika Briselē ar sekretariātu šeit un nevis uz kādas klejojošas hipotēzes eh, pamatiem. Tādējādi es domāju, ka C hipotēze varētu tikt padziļināta un precizēta, lai ņemtu vērā iespējamās iebildes, kas varētu tikt formulētas nacionālajos parlamentos. Paldies, Galtierī kungs! Un, lai noslēgtu debats, es dodu vārdu līdz priekšsēdētājām Danžānam, kas ir sēde priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par komentāriem es ar gandarījumu atzīmēju eh, to, ka eh, eh, C opcija, Dafkunga opcija ir opcijas, pie kurām ir jāstrādā. Un arī šis ļoti svarīgais, svarīgais jautājums par Rietumēropas asamblējas, parlamentārās asamblējas trešajām valstīm. Mēs šobrīd KDA KLP operācijās eh, piesaistām 24 trešās valstis, un eh, tas mums rada problēmas, jo visas valstis vēlas savu leģitimitāti, un ņemot vērā to, cik bieži notiek eh, sanāksmes, es domāju, ka pusgada sanāksme ir pilnīgi saprātīga, jo mums grūti iedomāties to visas loģistikas un pārējās iespējas, lai saicinātu Nacionālo parlamentu pārstāvis regulāri. Lūk, jau ņemot vērā e, grūtības mūsu pašu sesijām, es nedomāju, ka mēs varētu noturēt vairāk sanāksmes e, pusgadu laikā, un ja nu tiešām ir kāda e, krīzes gadījums, tad sasaukt biežāk šādas sanāksmes, bet tad, kad mēs sanāksim kopā reizi semestrī, tad tad jau mums būs pietiekami daudz ko apspriest un katrā ziņā šis jautājums būtu jāskat ļoti rūpīgi. Un uh, es gribu uh, arī pieminēt Paskūra Severīna kunga komentārus, uh, runājot par debatēm Francijas senatā. Tā ir daudzu mūsu kolēģu ignorance par eh, KDAP operāciju raksturu un eh, par dažādām uh, E, dažādiem jautājumiem, gan saistībā ar nosūtīto personālu, gan piešķirto budžetu, un tomēr ir 13 misijas, no kurām 3 ir militārās, 10 ir civilās, un vissvarīgākās Grūzija, bijusi Kosovas misija, par kur mēs runājām, tā tad ir nepieciešams informēt mūsu nacionālos kolēģus par šiem jautājumiem un leģitimitāti, lai Eiropas parlaments Eh, pilnībā apzinātos eh, to, ka šīs operācijas nav tikai militārās operācijas. Tas mums ir jāņem vērā. Un es gribētu aicināt, lai kopīgi ar Andru Defu mēs izveidot neformālo darba grupu, eh, kurā ik viens koordinators ieceltu savu, savu, savu pārstāvu un mēs jau varētu eh, informēt eh, parlamentu priekšsēdētāju Buzeku, un mēs varētu pēc tam jau citā līmenī uzsākt pārdomas ar mūsu kolēģiem dažādajos no komisijām nacionālajos parlamentos. Jā, man šķiet, eh, turpina priekšsēdētājs, ka Dāfa kungs, lūdzu, jūs vēl gribējāt ko sacīt. The... Es pilnībā piekrītam kopsavilkumam, ko Donžuan kungs nu pat teica. Tikai piebildīšu par Nacionālo parlamentu vadību grupu. Būs ceturtdienas rītā sanāksme, tur piedalīsies Buzekungs, un es ieteiktu, ka nepieciešams ziņot par šo diskusiju un iepriekšējo, lai šī lieta virzītos uz priekšu ātri un būtu tādā, operati tādā operatīvā noskaņojumā. Paldies! Jā, paldies! Es domāju, ka pēdējie divi komentāri, tīpaši tie no Danžuan kunga, e, ļoti labi sniedza Kimsavilu kopsavilkumu par šīs sanāksmes veiksmīgo norisi, un vismaz es esmu ļoti apmierināts ar to, kā lietas noritēja, un ar komentāriem, kas tika izteikti. Līdz ar to varam beigt ar to, ka mandāts tiek piešķirts eh, mandāts izdarīt kopsvilkumu par debati, ko mēs parakstīsim, nosūtīsim priekšstādājiem Buzekam, lai viņš būtu informēts par šādām diskusijām pirms sanāksmes 15. maijā ar Nacionālo parlamentu priekšsādātājiem. Un Tas būs viens no tematiem, kas tiks apspriests, un šajā vēstulē mēs iekļausim uh, atbalstu guvošo viedokli, protams, ka mēs izmantojam trešo Dafkungu piedāvāto hipotēzi. Gal galā tā saņēma lielāko daļu atbalsta, lai arī bija dažādi komentāri no kolēģiem, ka šai uh, iespējai vēl ir nepieciešams uh, papildus darbs un lai tā būtu savietojamāk ar kontekstu, kas varbūt ir nedaudz sarežģītāks nekā sākumā šķita. Un es arī varu pievienoties un sniegt savu atbalstu tam, ka tiktu izveidota darba grupa apakškomitejā. Tādējādi tiks turpināts darbs pie šī jautājuma. C, tātad trešais priekšlikums ir jāpieslīpē ar turpmāku dialogu, sarunājoties ar mūsu kolēģiem nacionālajos parlamentos, ārlietu komitejas un aizsardzības komitejas kolēģiem, lai mēs varētu pie šīs lietas turpināt darbu un to virzīt uz priekšu. Un tagad varam pāriet pie nākamā.